Like to... Sveicināti visi šeit, šajā pēcpusdienas sēdē. Un tagad mēs sāksim devīto darba punktu izskatīšanu par vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšanu. Referents ir Pablo Arijas Ečeverija. Atvainojos, nepareiz izrunāju jūsu vārdu un uzvārdu. Jūs esat EPP grupas deputāts un Es došu vispirms vārdu jums, un pēc tam ēnu referentiem, un pēc tam pārējiem, kur vēlēsies izstoti, izteikties. Lūdzu, Pablo, vārds jums. Muchísimas gracias, presidenta. E... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jauka pēcpusdiena pilnīgi visiem. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties ēnu referentiem, jo mums ir bijusi ārkārtīgi auglīga un ļoti laba sadarbība tieši vienojoties arī par eh, grozējumiem. Es vēlētos pateikties arī tiem deputātiem, kuri ar saviem iesniegtajiem grozījumiem ir tiešām palīdzējuši teksta uzlabošanā. Vēlētos pateikt arī, ka es esmu ārkārtīgi, es esmu priecīgs par tiem kompromisiem, kurus mums ir izdevies panākt. Esmu ar tiem ļoti apmierināts. E, tika iesniegti desmit grozījumi, un mēs esam eh, vienojušies par astoņiem kompromisa grozījumiem. Sastais ir par, par pievienotās vērtīgas nodokli un arī astotais kompromiss ir par mazgadīgo aizsardzību interneta vidē. Kā jau es teicu, protams, ka vienotais digitālais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas ekonomiskajai attīstībai, un eh, ceru ka šis iekšējais digitālais tirgus tiks pabeigts šā mandāta laikā. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka visas politiskās grupas ir viensprāts, ka tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības uzdevums, un tas ir izskanējis vienmēr un visur mūsu tikšanās reizēs ar ēnu referentiem. Mēs zinām, ka mēs Eiropas Savienības institūcijās esam pēdējo gadu laikā izveidojuši vairākas iniciatīvas, lai beidzot uh, aizvākt tos šķēršļus, kuri traucē vienotajam digitālajam tirgum izvērsties pilnībā. Eiropas parlaments un mūsu komiteja jau 2010. gadā pieņēma vairākus atzinumus. Toreiz mēs runājam par elektroniskajiem pakalpojumiem vienotajā tirgu. Mums ir arī pakalpojumu direktīva, un tad bija vienotā tirgus akts. Mēs runājām par regulu, arī par pretrunīgiem strīdus risinājumiem. Pavisam drīz tiks pieņemta arī direktīva par elektronisko parakstu. Tas priecē, un eh, es ceru, ka es varēšu turpināt manis aizsākto šajā komitejā, jo es patiesībā vēlētos, lai diskusijas turpinātos arī pēc šā atzinuma pieņemšanas un līdzīgi. <clears throat> Tuvākajās dienās referenti E, vienosies par jaunu priekšlikumu, un to mēs izstrādāsim mūsu darba grupās. Arī komisija ir uzņēmusies iniciatīvu sagatavot vairākus likumdošanas priekšlikumus, un tas noteikti ir veicinājis vienota digitālā tirgus izveids pabeigšanas uzsākšanu. Vēlētos šajos manis teiktajos vārdos arī uzteikt komisijas uh, sagatavoto dokumentu. 2011. gadā tika sagatavots elektroniskās tirzniecības dokuments un tā izpildes plāns. Arī par to tātad, kā iekšējais digitālais tirgus varētu darboties. Un e, pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām vienotā tirgus aktu divi. Man ir divi mutiski grozījumi. Un uh, Es esmu izsūtījis visiem elektroniski, galvenokārt arī ēnu referentiem, manu mutisko grozījumu tekstu, un esmu izsūtījis arī bal balsošanas sarakstu. Mēs izsūtīsim šajā pēcpusdienā, jo tas vēl šobrīd tiek precizēts. Ja vēlaties, es varu nolasīt šos mutiskos grozījumus. Nu tad nolasīšu. Ņemot vērā 2012. gada 3. oktobra komisijas paziņojumu parlamentam, padomēji, reģionu komitejai un ekosokam, vienotā tirgus akts 2, mēs atbalstam komisijas jauno priekšlikumu par vienotā tirgus aktu 2, kurā ir paredzētas papildus, papildus pasākumi Eiropas digitālās ekonomikas veicināšanai. Mēs vēlētos izmantot pilnībā vienotā tirgus labumus, un to ļaus izdarīt arī digitāla tirgus izveide. Es katrā ziņā vēlētos to ierosināt, lai mēs balsojam par šo grozījumu, un katrā ziņā tas eh, atspoguļo to, kas darba grupā tika runāts par digitālo tirgu. Mēs vēlētos papildināt komisijas paziņojumu, un mēs kopā ar ēnu referentiem vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir MVU izmantot pilnībā vienīgo, vienoto digitālo tirgu. Vairāk man arī nekas nebūtu piebilstams. Svarīgākais šajā pēcpusdienā būtu uzklausīt ēnu referentu un citu deputātu teikto. Vēlētos piebilst arī to, ka es ceru, ka arī citas politiskās grupas atbalstīs mūsu atzinumu un ka mēs varēsim turpināt mūsu aizsākto darbu vienotā tirgus pabeigšanā. Paldies! Thank you, Antonian. Paldies, Pablo, paldies par jūsu darbu. Katrā ziņā dosie ir svarīgs. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Jūs runāsiet Antonio vārdā. Aha, labi. Antonio ir Kyoto ieradīsies tikai šovakar, un es uh, formāli nolasīšu viņa iesniegtos punktus. Vispirmām kārtām Antonio vēlētos pateikt, ka, kompromis, ka panāktie kompromisa grozījumi ir uzteicams mūsu drauga Pablo Arijas darbs. Un e, mēs tiešām vēlamies redzēt vienotu digitālo tirgu, kas varētu darboties kā būtisks instruments viedam viedam tirgumu, kas nāk par labu gan patērētājiem, gan MVU. Es un D politiskā grupa uzskata, ka visa likumdošanas akta, kur veicina vienotā tirgus uzlabošanu, ir radīta, lai izvairītos no vienotā tirgus sadrumstalotības. Ir vienlīdz svarīgi nodrošināt daudz striktākas kontrolas procedūras no Eiropas Savienības institūciju puses direktīvas transpozīcijā. Īpaši vērot ņemot to, ka sadrumstalotība daļēji ir vēlas transpozīcijas sekas. Vēl bez tam ir ārkārtīgi svarīgi garantēt arī inovatīvus e, finansējumu avotus un e, noteikt adekvātas cenas un e, padomāt arī par attālajām un perifērajām teritorijām. Vienots digitālais tirgus pieļaus patērētājiem lielākas izvēles iespējas par konkurētspējīgākām cenām, un šādu iespēju pilnīgi noteikti mums vajag nodrošināt visiem Eiropas Savienības patērētājiem, arī tiem, kuri dzīvo attālos un perifēros reģionos ka ēnu referents Antorio, Antorio Kampus ir pārliecināts, ka teksts, par kuru balsosim rītā, būs būtisks mūsu mandāta perioda darbs un tuvākajos mēnešos tiešām ļaus izveidot vienotu digitālo tirgu Eiropā. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Un tagad Alda grupas vārdā Lekagarda kungs, es neredzu viņu. Busoja kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es būšu ārkārtīgi lakonisks. Lekagārda kungs man eh, uzdeva runāt arī par šo jautājumu, jo viņam, diemžēl, nav iespējams šodien piedalīties IMCO komitejas sēdē. Digitālā darba kārtība ALDE grupai ir viena no prioritātēm, jo mēs uzskatām, ka tā noteikti palīdzēs Eiropai izķeproties no patreizējās krīzes. ALDE grupa un Lekagārda kungs esam pārliecināti, ka mūsu ieteikumi par plašas kompromisa bāzes izveidošanu tiks ņemti vērā. Un mēs eh, esam pārliecināti, ka panāktajos kompromisos tiks ņemts ta, vērā tas, ka eh, vienotajam digitālajam tirgum ir zinām svarīgi aspekti. Mēs runājam par identisku produktu, pārd identisku ražojumu pārdošanu gan eh, interneta vidē, gan arī tiešajā reālajā dzīvē un par to, kā tas atšķirās. Un mēs atbalstam referenta darbu. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Kristiāna uh, Helstrom. Paldies! Vispārēji runājot, es piekrītu referentam un pārējiem diviem runātājiem. Piekrīt tādā ziņā, ka vienos digitālais tirgus un tā izveida ir ļoti svarīga. Tas būtu lieliski, ja mēs ar nepieciešamiem likumdošanas aktiem to varētu izdarīt. Un tomēr, kā jau es to teicu arī ēnu referentu sanāksmē, man pilnībā nav pieņemams septītais kompromisa grozījums. Tātad IPR direktīva es nedomāju, ka mums vispār to vajadzētu, es nedomāju, ka tas palīdzēs. Patiesībā nav nekāda iemesla, lai mēs uzskatītu, ka spēcīgāka intelektuālā īpašuma aizsardzība veicinātu vienotā tirgus pabeigšanu, izveidas pabeigšanu. Protams, ka joprojām ir problēmas ar intelektuālā īpašuma tiesībām un vienoto tirgu. Šobrīd eh, Savienībā ir 27 dažādi intelektuālā īpašuma piešķiršanas modeļi, un pāri robežām tas parasti nedarbojās. Ja mēs tiešām vēlamies to redzēt kā juridisku alternatīvu Eiropā, tad mums, kā likuma pieņēmējiem, vajadzētu to praktiski padarīt iespējamu. Piemēram, izveidojot visu Eiropas īpašumtiesību patentu, bet Šajā septītajā kompromisa grozījumā jūs tikai runājat par vēl papildus barjeru uzlikšanu. Tāpēc es septīto kompromisu grozījumu nevarēšu atbalstīt, jo, manuprāt, tas neatrisinās Eiropas problēmas šajā jomā. Paldies! Un tagad eh, Maklārkins kundze lūdzu. Paldies! Arī es vēlētos pateikties eh, referentam Pablo Arijas par lielisko darbu. Un eh, mēs esam runājuši darba grupās par to, kādā veidā vienoties par kompromisiem. Man īpaši patīk tas, ka jūs eh, vēlaties izveidot tā saucamo vienotā digitālā tirgus pārbaudas testu, un jūs runājat arī par digitālu uzņēmēju darbību, par to, kāda ir pār, pirkšana pārdošana internetā, un arī par to, kādas vēl joprojām ir, kāda vēl joprojām ir šķēršļi pakalpojumu sniegšanā. Es esmu piesniegusi vairākus grozījumus īpaši MVU atbalstam, un arī to, ka uh, visiem būtu jābūt pieejamam platjoslas internetam. Un vēl joprojām arī novērst tās barjeras un šķēršļus, kas joprojām ir MVU piekļuvējas un vienotajam digitālajam tirgumam. Un mēs runājam arī par tā saucamajiem modālajiem līgumiem. Man ļoti patīk panāktie kompromisi, bet varbūt vēl viens piebildienas par septīto. Es e, piekrītu tam, ka ir jātiek adekvāti īstenotām intelektuālā īpašuma tiesībām, bet e, mēs runājam par jauniem biznesa modeļiem, kas parādās. Es domāju, ka mums vajadzētu tālāk attīstīt šo ideju un vajadzētu arī paraudzīties par dažādu modeļu un to, dažādiem modeļiem un to alternatīvām. Un varbūt, ka mēs par to vēl varētu padomāt. Bet, kā jau teicu, es. Um, esmu savos grozījumos uzsvērusi man svarīgās prioritātes, un es domāju, ka mums vajadzētu komisijai ar šā ziņojuma palīdzību pateikt, ko mēs par to domājam. Bet paldies par lielisko darbu, paldies arī Andru referentiem. Thank you. Uh... Paldies. Redz, ka no goja grupas neviens nevēlas izteikties, un tāpēc došu vārdu komisijas pārstāvim ir divi pārstāvi, kurš runās. Paldies, saka komisijas pārstāvs, paldies šīs komitejas deputātiem par izteiktajiem komentāriem. Komisijai nav nekā daudz ko piebilst, izņemot, uh, mēs varam atkārtot to, ko esam iepriekšējo nedēļu mēnešu laikā teikuši, mēs esam ļoti gandarīti ar to, kā strādā šī komiteja un arī kā strādā Eševerijas kungs. Mums ir bijuši ļoti sadarbība ar viņu. Uh, Un uh, mēs tagad cenšamies rīkoties un varbūt sniegšu jaunāko informāciju par dažiem notikumiem. Tuvāko nedēļu laikā mēs ceram, ka varēsim sākt sabiedrisko konsultāciju procesu, par kuru ziņojām jau pirms pāris mēnešiem. Nu, un tagad arī sāksim rīkoties. Un uh, mēs ceram, ka pie tā ka tas nebūs pēdējais solis. Nākamgad mēs ceram izstrādāt ceļa karti, kas varētu uzlabot eh, digitālā tirkus funkcionēšanu. Es zinu, ka daži no jums ir ieinteresēti tajā, ka pirms šī mēneša beigām mēs gatavojamies pieņemt rīcības plānu par online azartspēlēm. Pagājušajā gadā parlamentā par to tika plaši debatēts, un tagad mēs, esam nāk, mēs gatavojamies nākt klajā ar konkrētiem pasākumiem. Tad maksājumu pakalpojumu attiecībā uz uh, interneta vīdi, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Uh, patērētājiem, proti, lai viņi nemaksātu pārāk daudz par šīm transakcijām. Mēs jau esam paziņojuši un jau esam noturējuši sabiedriskās konsultācijas par maksājumu sistēmām, un tagad šis darbs turpināsies un nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Piemēram, pārskatīsim uh, maksājumu pakalpojumu direktīvu nākamajā gadā. Tad vēl būs juridiski saistoši pasākumi attiecībā uz dažādām komisijas maksām par kredītkaršu izmantošanu. Tie ir konkrēti piemēri, kas parāda, ka komisija ir gatava no rīcības plāna pāriet uz uh, konkrētu darbību. Un, proti, mūsu mērķis ir panākt, lai digitālais vienotais tirgus labāk strādātu gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji. Labā. Paldies, paldies kolēģiem par labo darbu, turpina priekšsēdētāji. Un tagad cerēsim, ka nākotne tiešām būs gaiša un uh, Viss notiks tuvākajos mēnešos un tuvākajos gados. Līdz ar to esam pabeiguši darbu pie 9. punkta un pārējām pie 10. darba kārtības punkta grozījuma izdarīšana direktīvā 2536 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Un referenti ir Bernadette Verņo. Viņai vajadzētu būt šeit, kur katru brīdi, viņa acīm redzot vēl ir ceļā, Nu tad paskatīsimies, piezvanīsim viņai un uh, pārādzīsimies, varbūt, ka viņa jau ir kaut kur tepat. Uz brīdi ieturēsim pauzi. Uh, now when we have the uh, time and uh, our... Un tagad, kad mums, pie mums ir atgriezies mūsu iecienītais priekšsēdētājs Malkolms, man būtu laba būtu labi, ja jūs pastāstītu par pirmdienas programmu. Paldies! Paldies arī, ka vadījāt šo pēcpusdienas sēdi. Es gribētu informēt deputātus, kas atrodas zālē. Nu, jums jau nav jāatgādina, ka nākamā nedēļa oficiāli ir pasludināta par to nedēļu, kurā mēs svinām panākumus, uh, kopš ir izveidots vienotais tirgus, tātad 20 gadi svinām kopš 2002. gada, ka šis tirgus tika aizsākts un ir oficiāla programma. 1985. gadā tika izstrādāts pirmais ziņojums par vienoto tirgu, un es satikos ar parlamenta referentu, kurš 85. gadā sastādīja šo ziņojumu. Tas ir Brītu konservatīvo pārstāvs Patsona kungs, un viņš vakar sacīja, ka sākotnējā. Ja vienotā tirgus programmā bija iekļaut 287 priekšlikumi. Un uh, es domāju, ka ar šīm te 12 virām mums ir izdevies zināms panākums gūt, bet jebkurā gadījumā vajadzētu enerģiski pievērst uzmanību digitāliem vienotiem tirguma attiecībās priekšlikumu izstrādi. Pirmdien pūkstens deviņos, ja es nemaldos, ne, tad desmitos tomēr, nu, jebkurā gadījumā pirmdien. Uh, tiks rīkota konference šeit parlamentā. Mūsu presesekretāra Rika tikko man pastāstīja, ka Eiropas parlamenta informatīvais ziņojums par vienoto tirgu tagad ir pieejams tiešsaistē mūsu internetu vietnē, tur ir uzskaitīti visi vienotā tirgus panākumi, varat iepazīties ar to. Tātad konferences notiks pirmdien, to atklās eh, Barozo kungs un es, jo priekšsēdētājs Šulcs, acīm redzot, ir izsaukts uz Berlīnu, tā kā jums būs jāsamierinās ar mani priekšsēdētāju lomā. Es joprojām ceru, ka bijušais prezidents Žaks Delors arī ieradīsies, bet vēl tas nav apstiprināts. Šodien arī dzirdēju, ka profesors Mario Monti gatavojas uzrunāt mūs ar videokonferences starpniecību. Būs vairāk semināri un kolēģi, tā skaitā Švāba kungs dos savu pienesumu. Grekungs, Tūnas kungs, un citi deputāti. Tas viss tātad notiks pirmdien. Ceru, ka daudzi no jums varēs piedalīties un tās būtu ļoti labi. Cerams, ka jūs piedalīsieties. Varbūt, ka jūs esat saņēmuši uzaicinājums no, no savām valstīm, jo arī katrā dalība valstī notiks pasāku par godu šim notikumam Londonā pavisam noteikti. Un Kiprā nedēļas nogalī arī paredzēts pasākums. Es sestdien no rīta došos uz Kipru, lai piedalītos eh, prezidentūras rīkotā konferencē Kiprā par godu vienotā tirkus 20 gadēji. Ceru, ka jūs izmantosiet šīs visas piedāvātās iespējas. Paldies, Malkom! Mūsu referente Bernadete tikko ienāca zālē. Nē, viņa atrodas liftā. Nu, varbūt ir vēl kādi citi jautājumi, kurus jūs vēlaties apspriest, kamēr mēs gaidat, gaidam Bernadeti. Jāizmanto laiks liedrīgi. Um, is, um, since we have a short, a short break. Tā kā mums tagad ir īsts pārtraukums. Tas iemesls, kāpēc es biju prom, es biju tāpēc, ka ASV federālās tirdzniecības uh, komisijas pārstāvis uh, prezentē ļoti interesantu grāmatu par Un tur ir vairāk, tur, tur ir, tur ir vairāk ļoti interesanti raksti, tur ir par enerģētiku, par dzelzceļu, par uh, digitālo vienoto tirgu, tāpat arī par Eiropas vienoto maksājumu zonu. Tur ir ļoti daudz labas idejas, ļoti daudz labu dokumentu. Viena lieta, kam mēs pievērs uzmanību, kas nav raksturīga šai komitejai, tur ir runa par uh, starpkorporatīviem transfēriem. Uh, kompānijas labprāt pārvieto savus darbinieks no da uz dažādām valstīm, un es nezinu, varbūt vajadzēja Bastas skundas ziņojumā iek iekļaut kaut ko tādu. Tātad šī grāmata iznāks drīzumā. Vēl viena lieta, uz ko vēr, gribēju vērst jūs uzmanību, ir tas, ka Eiropas politikas studiju centrs tikko ir publicējis grāmatu Enforcement in the EU Single Market. Uh, tās ir viens no nedaudzajiem pētījumiem par uh, vienotā tirgus ieviešanu, ko ir uh, šī ideja kalve izdevusi. Jūs varat arī iepazīties mājaslapā, viņa mājaslapā ar šo publikāciju. Tātad tas ir par vienotā tirgus izveidi. Es vēlos to uzteikt, un es domāju, ka tur arī ir daudz labas idejas iekļautas. Pablo? vai mēs varam kaut kur dabūt šo, šīs grāmatas? grāmatu no ASV vēstniecības un, un to otru grāmatu, kur mēs varam tās dabūt. Es esmu, es, pa, es raudzīšos, lai visi komitejas pārstāvi saņem šīs grāmatas. Es neesmu droši par to otro publikāciju, bet tā pavisam noteikti ir viņa mājaslapā publicēta. So, Bernadette, uh, sorry to put you on the spotlight. Bernadette, nu piedod, man pilnīgi uzreiz tev jādod, tev jānoliek starmešu gaismā, bet mēs jau lūk esam nonākuši līdz tavam ziņojumam un esam gatavi, gatavi, gatavi sākt darbu. Tāpēc lūdzu, tikko vien, Bernadette, esat gatavi, tikko jūsu dokumenti ir sakārtot, esat gatavi sākt, tad lūdzu, to arī darat. Dodu jums vārdu. Special qualifications. Uh, uh. Please do take a glass or a sip of the water and... Noteikti, noteikti, jā, malciņš ūdens arī jums noderēs, varbūt arī nedaudz elpas atvelciet, un tad sāksim. Nu, nav jau tā, ka mēs ārkārtīgi steigtos, nevēlamies taču jūs nobendēt šeit. Nē, nē, tas nav tas, ko vēlamies. Atpūtieties, mazliet ielpa, izelpa, zen, un tad sākam. Atvainojiet, atvainojiet, jā. Šodien tiešām ir tik ļoti hektiska diena. Šķiet, ka dienas beigās man varbūt vajadzēs pat jau doktoru palīdzību. Nu, tas, protams, ir tāds jā, grūts jautājums. Man bija šeit apmeklētāja grupa no mana reģiona, jaunieši bija iebraukuši, viņi ir pabeiguši savu profesionālo apmācību, specializējušies transporta jomā, dzelzceļa transporta jomā, tehnoloģija jomā, viņiem bija ārkārtīgi daudz jautājumu, ko man uzdot par Eiropas projektiem. Nu, lūk, un tāpēc traucoši šur tūlīt, kā palaid viņus tālāk. Un tāpēc tagad gribu teikt jums tā, ka visus šeit minētos jautājumus, ko iepriekšējā sanāksies apskatīt, tagad tiem nepievērsīšos bet gribētu drīzāk šobrīd atskāt, atstāt laiku, lai izteikties varētu mani kolēģi un lai varētu izteikties arī komisija. Redzu, ka šeit ir viņa pārstāvi, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties, jo pagājušajā reizē komisijai nebija laika izteikties vispār. Ceru, ka tas būs dots šoreiz. Te gribēju atsaukties uz vairākiem punktiem, punktiem, par kuriem es pati esmu paredzējis iesniegt grozījumus, lai precizētu jautājumus, bet vienlaicīgi arī tāpēc, ka diskusija gaitā un uzklausot visus ir parādījušies jauni elementi. Pirmām kārtām, kas attiec, attiec uz daļējo piekļuvi. Šī daļējā piekļuve, manuprāt, ir precizējama. Te jāprecizē, ja gadījumā kāda dalība valsts eh, principiāli aizkavē daļēju piekļuvi zināmām profesijām, eh, tā vispārēji interesu vārdā, tad tādā gadījumā to, tas nevar liekt šīs valsts citām varas iestābe, iestādēm izvērtēt izmeklēt šo principu, ja gadījumā viņiem šķiet, ka šis princips varētu nebūt pamatots. Nu, var sakot, nu, konkrēta, katrā konkrētajā gadījumā šāda izmeklēšana būtu iespējama. Tālāk par valodu pārbaudi un verifikāciju. Atkārtošu ideju, kas tika izteikti jau pagājušā reizē, respektīvi, ka nav nepieciešams precizēt, kādi ir tie apstākļi vai nosacījumi un īstenojumās tiesības lai atzītu kvalifikāciju, jo 53. pantā, kur tiek runāts par valošu zināšanu pārbaudi un 4. sadaļā, kur savukārt tieši par to runāts, jau tas viss ir noteikts attiecībā uz šīm profesijām. Turklāt, ja šāda pārbauda tiek veikta na, un to dara nacionāls varas iestādes, tas jau nenozīmē, ka tiek mainīti vispārējie pārējie nosacījumi. Un, ja šāda veida pārbaudas ir samērīgas un tās nav, nenāk par, par tas nav pretstatā profesijas prasībām, tad tādā gadījumā tas ir iespējams. Tālāk par grozījumiem 35, 37 un 40 un arī 75 par papildus prasībām. Es zinu, ka te vairākiem deputātiem radušās šaubas un bažas, jo ar šiem grozījumiem tiek ieviestas prasības, papildus prasības, kas varētu šķist neproporcionāls un kas varētu zināmā mērā apdraudēt sistēmas konsekvenci. Un arī šajā kontekstā gribu pat ierosināt zināmus grozījumus, kas ņemtu vērā šīs šaubas un bažas, jo es uzskatu, ka tās nebūtu nav nepamatotas. Un tātad Kopumā par direktīvu runājot, nu, piemēram, lūk, māsiņas, medicīnas darbinieki. Tas ir viens ļoti svarīgs jautājums. Lūk, prasības tiek mainītas uz 12 gadiem, kas ir sākotnējais izglītošanās laiks pēdējos nedēļu laikā esmu, pēdējās dienās esmu tikusies, un pat šorīt pat esmu tikusies ar virkni pārstāvjiem no, šo, no šīs profesijas īpaši no Vācijas konkrētāk šajā gadījumā, un, un dzirdēju viņus sakām, ka viņi ir uztraukušies. Es jau esmu mēģinājis ierosināt uh, risinājumu, kur būtu paredzēts pārejas periods, bet šodien konstatēju, ka acīm redzot ar to nepietiks. Un tātad strādāsim pie kompromisa grozījumiem. To darām jau šobrīd. Tā, lai ņemtu vērā divas paralēlas sistēmas. Un tām, protams, ir kaut kādas kopējas prasības e, profesionālā izglītībā. Ko esmu novērojis līdz šim šajā konkrētajā jomā, man nešķiet pietiekami. Nav tā, ka es būtu pret kaut kāda veida risinājumu, kura pamatā būtu kompetences prasības. Nu, teiksim, saraksts ar kaut kādām kvalifikācijas prasībām. Bet es domāju, ka tas prasīs laiku, jo galu galā nav iespējams mēnesī vai divos mēnešos eh, sagatavot kaut kādu kompetenci sarakstu, atjaunināt to ņemot vērā, ka šobrīd šis saraksts ir vismaz 20 gadu vecs, un visas šīs ar medicīnu saistītās profesijas ir attīstījušās ārkārtīgi strauji. Tas ir bijis nepieciešams, tas ir bijis, ir attīstījušās slimības, eh, ārstēšanas veidi un tā tālāk. Ir mainījušās tehnoloģijas, medicīnas pētniecības jomas, un tā visa rezultātā šobrīd medicīnas darbiniekiem ir pavisam citas un daudz īpatnēks, specifiskāks e, eh, kompetences, kas šorīt vairs nebūtu neatbilst šim pieejamam sarakstam. Un turklāt šī joma, piemēram, pēc desmit gadiem vēl, nu, par to mēs, protams, varam diskutēt, var kļūt par vispār kaut ko citu. Tur varbūt būt tikai un vienīgi izņēmumi. Un šai jomai atbil, eh, alter, al, analogu nebūs, jo katrā valstī eh, šobrīd ir tā, ja izveidosies divas atšķirīgas sistēmas, tad var rasties diskriminācija un nevienāda attiecība pret uh, darbiniekiem. Un man bail, ka katra valsts varētu lēst, lūk, ka nav nekāda veida iemeslu, kāpēc nepieciešama harmonizācija un kāpēc būtu jāpaukstina šīs prasības. Un tā visa rezultātā izglītība un daudz kas cits varētu būt daudz mazāk prasīga un līdz ar to zemākā kvalitātē. Es domāju, ka šai krīzes periodā, finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes periodā, tas ir arguments, ko varētu izmantot daudzas valsts savā labā. Un es domāju, ka tādā gadījumā šī harmonizācija nevarēs notikt. Un to jāsaka, no nu, mums taču gaida viss šī jaunā paudze, jaunieši, kas ir gatavi, eh, kas ir gatavi strādāt, bet kas prasa, lai Eiropa mūs aizsargā, lai dod mums darbu, lai nodrošina konkurētspēju un panāk to, ka vienotais tirgus rada jaunas darba vietas. Un nevis jebkādas darba vietas, bet kvalitatīvas darba vietas. Un arī tāpēc es domāju, ka diskusijas turpināsies. Mums vēl ļoti daudz darāms, lai mēs nu, nā, panāktu vienošanos starp dalību valstīm šeit parlamentā. Šķiet, mēs vairāk esam noskaņojušies jau uz tādas vienotas, eh, vienota viļņa. Domāju, ka mēs diskusijas, protams, turpināsim un arī radīsim risinājumu. Pēc tam, kad būs iesniegt grozījumi, jo termiņš ir 15. oktobrs, atgādināšu jums, un pēc tam, kad būs arī iztulkojuši šos grozījumus attiecīgi tulkošanas dienest, esmu paredzējis organizēt trīs tikšanās ar referentiem un ēnu referentiem. Es zinu, ka tas ir daudz, bet es domāju, ka mums vajadzēs trīs sanāksmes pirms balsojuma IMCO komitejā. Un es jau tagad varu pateikt, un es jau to teicu priekšādātājiem, esmu to jau teiks arī sekretariātam, ka ja laika gaitā pēc šim trim sanāksmēm ar ēnu referentiem, bū, vai, piemēram, katrs deputāts, kurš šis te, temats interesē, var man nosūtīt ēpastus informāciju ar savām idejām, sev, sevis ierosinātiem risinājumiem, eh, tā kā viņi to piedzīvo savās valstīs, kas viņiem šķiet aktuāli. Un tad es nevaru garantēt, ka, lūk, līdz 28. novembrim būs, būsim gatavi balsot šeit IMCO komitejā par šo dokumentu, kas ir tik ārkārtīgi svarīgs un kas skar miljoniem, miljoniem darba ņēmēju. Un kas, protams, skar arī Eiropas nākotnes projektu un 21. gadsimta Eiropu. Nu, es domāju, ka varbūt, ka būs vajadzīgs tomēr vairāk laika nekā pāris mēneši. Man būs vajadzīga arī palīdzība no jūsu puses. Un šī diskusija šodien, manuprāt, ir tikai solis uz priekšu. Tāpat būs vajadzīga diskusija ar komisiju, padomu un tā tālāk. Uh, Un, piemēram, padomē nākamnedēļ paredzēt ļoti svarīgu sanāksmi. Viņi pēc tam grasās nosūtīt pārstāvis arī pie manis. Mēs apspriedīsimies par to, jo, protams, visām institūcijām jāstrādā kopā, darbam jābūt produktīvam. Mums jārot apmierinošs risinājums visiem. Paldies! Thank you, Bernadette. And then we move up to the shadows. Paldies! Vispirms es dodu vārdu EPP ēnu referentei Lūdzu. Tā, prezident. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu teikt, ka ļoti precīzi situācija raksturoja mūsu referenta. Un tāpat viņi izvērcās arī eh, precīzi runājot par konkrētiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi delikāti un kas, protams, jau izrietēja saistībā ar šo jautājumu. Es dzirdēju referents kundz to, ko jūs teicāt, lūk, piemēram, par šo uh, dalīto pieeju, un tautas partijas vārdā, bet, protams, to atbalsta vēl arī daudz citi, ka varbūt vajadzētu vēl vairāku precizējumu, skaidrības, tajā brīdī, kad runājam par tiem nosacījumiem, kādos tiek liekta daļējā piekļuva. Galu galā šo līdzsvaru, protams, rast nav viegli, bet tas ir nepieciešams. Ir jābūt kaut kādu veidu pakāpeniskam progresam, mums jātiek pār šai plaisai. Un tad maz pamazām mēs varam uzlabot situāciju un sākotnējo tekstu, kas ticis ierosināts. Un to jau teica arī Maklārkins, eh, tas tika teikts jau Maklārkins ziņojumā, bet lūk, tālāk precizējumi, skaidrības ieviešana palīdzēs mums tālāk eh, uzlabot šo tekstu. Tāpat arī labi saprotu to, ko jūs teicāt eh, attiecībā uz dažiem no saviem grozījumiem. Man jau ir bijis jau iepriekš iespēja ar jums aprunāties par tie. Uh, ar tiem un iepazīties ar tiem, saprotu, ka šeit ir arī zināmas skepsi, zināmas iebildes, ko paudusi, piemēram, mūsu grupa, piemēram, attiecībā uz 35, 37, 43, 75 grozījumu. Arī tos varbūt tad varētu nedaudz mainīt un priecājos, ka esat gatavi to darīt un ka esat eh, gatavi sastrādāties eh, plecu pie pleca pie šiem jautājumiem, lai tos varbūt nedaudz grozītu un padarītu mums pieņemamākus kas pēc sava rakstura, protams, ir tādi, ar kuriem saistībā varētu rasties bažas. Nu, tagad pavisam ātri vēl gribu runāt par šo māsiņu, medicīnas personāla profesiju, jā. Tā, protams, ir ļoti godājami. Priecājos arī, ka šeit jūs izrādat tādu atvērtu garu. Tāpat laikā esat arī pragmatiska un rēģēt spējīga. To parādījāt gan savos komentāros, gan arī, protams, darbā, ko esat īstenojis jau kopš uzsākās darbs pie šī projekta. Ir ļoti daudz labās gribas gan no jūsu puses, gan no citām pusēm, es domāju. Un ceru, ka mums izdosies nonākt pie, pie tādiem nosacījumiem, kas ļaus beigu beigās sal, samie, samērot, savienot šīs dažādās situācijas, saskaņot tās un parādīt tām valstīm, kas izvēlas, piemēram, vienu izglītības uh, modeli ar vienu veidu pieeju profesijām, nu, piemēram, lūk, integrēšanās sarūdas skolās, profesionālās skolās, viņi varēs saprast, varēs redzēt, ko nozīmē šis arī savukārt otrs izglītības modelis, ko mēs atbalstam, piemēram, šeit tautas partijā. Jo, zināmā mērā, tā tiešām būtu tāds, tāda sistēma, kas it kā vēl tiektos pēc kā augstāk, pēc augstākas kvalitātes piedāvājot ne tikai profesionālu izglītību, bet vēl tālāk arī akadēmisku, eh, tāpat laikā prasības, eh, kvalifikācijā un tā tālāk ir, ir augstas un faktiski varbūt pat vēl augstākas tā, lai Eiropas jaunieši varētu sasniegt augstāku līmeni savā profesionālā izglītībā. Un tāpēc arī gribu atzīmēt, ka Švāba kungs un Vaisgerbers kundze ir paveikusi ļoti lielisku darbu ar saviem ieguldījumiem, eh, ļaujot, lūk, zināmā mērā vēl tālāk izvērst šo 31. pantu pēc teksta, rodot līdzsvaru un nevis nelīdzsvarojot, destabilizējot izglītības sistēmu, kas, piemēram, tiek piekopta daudzās citās valstīs. Tas, protams, attiecas arī uz virkni citiem sektoriem, kur izglītības sistēmas ir atšķirīgas ir vajadzīga šī pievienotā vērtība. un kvalifikācijas līmenī, eh, par kvalifikācijas līmeni runājot, tautas partija arī šeit pēc būtības iesniegs kaut kādus grozījumus un ierosinās alternatīvu redakciju, alternatīvu formulējumu, piemēram, 31. pantam. Nu, lūk, To gribēju jums teikt šobrīd. Noslēgumā gribu pieminēt vēl vienu profesiju, kam pievērsta ļoti liela uzmanība šobrīd. un par kuru izteikušies arī ļoti daudz ientucēto pušu un dažādos veidos, gan referenti, gan ēnu referenti, gan arī daudz citi deputāti. Un te, protams, es runāju par notāru profesiju. Referenti jau saprata, pirms es vispār pateicu šo vārdu, par ko es runāju. Mm -hmm. Un šobrīd es pieturos pie tās līnijas referents, kundz, ko jūs ierosinājat. Es apzinos, ka arī šajā gadījumā mēs varbūt vēl neesam tikuši pāri visiem šķēršļiem. Vēl nevarēsim sav, paši savā starpā nonākt pie vienošanās, bet te mums vēl jātiek pāris eh, šķēršļiem. Cerams, ka, ja būsim konstruktīvi, tas mums izdosies. Nu, un tad noslēgumā gribu teikt, ka tautas pērtija vēlas tātad papildus precizējums un skaidrojums. Piemēram, uz to, ko nozīmē, attiecībā uz to, ko nozīmē stāšs. Jo šajā pārskatītajā uh, formulējumā, lūk, tiek runāts par to, ka stāžs tiek atzīts arī tad, ja tas tiek veikts citā dalībvalstī. Tas man šķiet ārkārtīgi interesanti, bet acīm redzam, ir vajadzīgs papildus, inform vajadzīga papildus informācija skaidrojumu tam, kas tiek saprasts ar to, kas ir šis stāžs, kā tas izpaužas. Bet, nu, katrā ziņā tas viss ir ārkārtīgi interesanti, īpaši ņem vērā arī Eiropas hartu, kur, lūk, jaunieši var pārvietoties Eiropā, un tas, domāju, ka jauniešiem īpaši svarīgi. Nu, vairs neko tad arī neteikšu. Es, es domāju, referents kundz, ka mēs ejam patiešām jau vienā virzienā. Bet, nu, protams, vēl kaut kāda, kaut kāda veida darbs vēl būs jāveic. Thank you. <clears throat> Paldies. Un tagad dod vārdu Rīgas kundzei. Laida, laida. Paldies. Diemžēl es nokavēju referents uzstāšanos, es atvainojos. Te ir ļoti daudz remonta darbu. Mums, protams, ir jārunā par šiem jautājumiem, bet atgriežoties pie temata par uh, savstarpējo profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, es gribētu pateikt to, kas no mūsu puses tiks iesniegts. To es sacīju arī vienā no mūsu pēdējām tikšanās reizēm, ka attiecībā uz neakadēmisko izglītību, tīpaši duālo, uh, izglītību. Te vajadzētu stiprināt šo jomu šajā ziņojumā, jo mēs vēlamies, lai arī savstarpējā atzīšana notikt arī attiecībā uz šādām te duālās apmācības programmām. Mēs esam dzirdējuši no komisijas dažādas runas par šo jautājumu, bet nekas konkrēts nav izdarīts. Un šajā likumdošanā tas arī neparādās, un tāpēc mēs izplatīsim dažus priekšlikumus. Mēs arī vēlamies skaidri norādīt uz to, ka profesionālajai kvalifikācijai ir jābūt eh, brīvprātīgai. Es zinu, ka komisija vēlas citu modeli. Mums ir nepieciešams aptaujāt profesionālās eh, organizācijas, pirms mēs tā rīkojamies, jo profesijas izvēlē ir jābūt brīvprātīgai izvēlēji. Un eh, nevar būt tā, ka tikai izcelsmes valsts var to atzīt. Es domāju, ka šai izcelsmes valstī ir eh, to jāiesniedz, bet eh, atzīšana notiek tajā valstī, kurā tiek sniegts pakalpojums, un komisijai tas nav skaidrs. Šis te izcelsmes valsts princips nav skaidrs, saprotams. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā te kaut kas ir ļoti neskaidri pateikts arī attiecībā uz pacientiem. Te ir jāņem vērā Eiropas tiesas eh, nolēmums šajā sakarībā un jāsaprot, ka izcelsmes valsts var arī dot tādu zināmu skatījumu par šo te profesionālo izglītību. Es uzskatu, ka šo izcelsmes valsts principu vajadzētu mainīt. Mums gal galā ir nodefinēts uh, priekšstats par uh, konkrētām profesijām, nu, piemēram, ja mēs ņemam arhitektu profesiju, uh, Un uh, es šajā sakarībā esmu arī iesniegus vairākus grozījumus, lai to padarītu precīzāku. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā ir uh, ļoti daudz birokrātijas, papildus prasības, kas uh, ar pakalpojumu direktīvu jau tā tik sā, sāsinātas. Uh, un tas eh, novedīs pie tā, ka būs pārāk daudz administratīvo iestāžu, un līdz ar to arī valstu izmaksas eh, tiek nevajadzīgi uzpūsts, nevis samazināts. Tā kā vajadzētu tomēr koncentrēties uz tām lietām, kas ir saprātīgas un vajadzīgas, un tāpēc mēs varam uzdot tikai jautājumu, nu kāpēc vajadzētu izveidot papildus kaut kādas iestādes. Attiecībā uz laika periodiem un termiņiem Te arī vajadzētu padomāt. Mēs iestājamies arī pret eh, fiktīvo atzīšanu. Mēs uzskatām, ka punktiem, kas ir saistīti ar ECTS, eh, e arī te vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, nu, piemēram, vajadzētu padomāt par tām stundām, cik, jo šeit attiecībā uz ECTS nav harmonizētas definīcijas, tas viss radies Boloņas procesa ietvaros, un tas nav balstīts uz harmonizētu regulējumu, un tāpēc es domāju, ka te vajadzētu to papildus iekļaut, nevis, teiksim, aizstāt ar to kaut ko. Šajā sakarībā arī mēs esam izstrādājuši grozījums. Un pēdējais komentārs. Protams, mums ir tādas problēmas, kas ir jāatrisina attiecībā uz medicīnas māsām. Es domāju, ka vajadzētu padomāt par to, kā skaidri nodefinēt šīs kvalifikācijas, bet es nedomāju, ka uh, šīs kvalifikācijas varētu nodefinēt balstoties uz apmācības ilgumu. Es esmu iesniegus arī grozījums šajā sakarībā un arī attiecībā uz aptiekāriem vajadzētu padomāt, kā to labāk arī izsināt. Man Es redzu, ka komisijai ir ne tikai ļoti daudz, tas būtu, kurš skaits būtu jāsamazā, jāsamazina, bet viņi arī ir samazinājuši konsultāciju iespēju. Piemēram, 59. pants ir pilnībā svītrots. Tur bija runa par konsultāciju nepieciešamību, un tas ir aizstāts ar jaunu pantu, kas ir nosaukts caurskatāmība. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs kas cits, ne nu tikai caurskatāmība, un es esmu pārliecināta, ka šajā, šādā tik ļoti svarīgā jautājumā ir jābūt arī konsultācijām, un kaut kur tam vieta tekstā ir jāatrod. Paldies! Thank you! <clears throat> Paldies! Un es atvainojos, ka man šeit novērs uzmanību. Un eh, Busoja kungs, jā, jums bija jābūt pirmajam dotajam vārdam. Lūdzu, neuztraucieties, prieksēdētājs kundze. Man jau bija iespēja izteikties par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, un eh, tas ir ārkārtīgi svarīgs dosjē. Es mēģināšu varbūt pieturēties tikai pie tādiem momentiem, kurus es neesmu jau izteicis savās iepriekšējās runās. Un tomēr man ir vēlreiz jāuzsver un jāatgādina tas, ka referentes ierosinātais sākotnējais teksts ir vienkārši lielisks, un mums balstoties uz to noteikti izdosies panākt ļoti labus kompromisus. Paldies Bernadetai! Mani priecē arī tas, ka Verņē kundze vēlas, lai mēs par 30, par 35 un 37 grozījumiem būtu nedaudz elastīgāki. Jo tas, ka profesijas pilnīga īstenošana tajā iet, par to iet runa 35 grozījumā, un arī tas, ka ir jāveic eh, vismaz pusgadu darbība konkrētajā darbība valstī, par to iet runa 39 grozījumā tas attiecās galvenokārt varbūt uz turismu jomā strādājošajiem, un lai neiznāk tā, ka mēs gala beigās tieši uzliekam vairāk šķēršļu un izveidojam šķēršļus, nekā tos novācam ar šo atzinumu. Domāju, ka tur vajadzētu mazliet pamainīt tekstu. Piekrītu arī tam, ka 75. grozījumā vajadzētu kaut ko pa, ru, pamainīt, jo tādās profesijās, ja profesija nav tikusi uh, īstenot, ja nav strādāt savā profesijā pāri par četriem gadiem, tad eh, certifikācijas process būs grūtāks, un tas patiesībā ir tieši tas, mēs, no kā mēs vēlamies izvairīties. Protams, es saprotu, ka mm, jūs vēlaties nodrošināt ar šo grozījumu aizsardzības lielāku līmeni pacientiem, un tomēr es domāju, ka ar šo grozījumu mēs varam sniegt nepareizu priekšstatu par mūsu politiskajiem centieniem. Es domāju, ka mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem par to, lai arī pacientu drošība tiktu nodrošināta. Par profesionālo kartiņu es esmu gatavs iesniegt pāris grozījumus, kas attieksies tīri uz praktisku šīs lietas īstenošanu. Un tas būs vairāk eh, domāts piemēram, dažādām profesijām, kurš tad sagatavos šīs, šīs profesionālās kartīs un arī par uh, savstarpēju atzīšanu, tātad, lai tiešām speciālists varētu strādāt savā specialitātē. Runājot par, run, runājot par valodas testiem, Iespējams, ka mums vajadzētu noteikt, kur tad valoda un kad šī valoda tiks pārbaudīta. Visticamākais, ka valodas testu vajadzētu veikt pirms speciālistam ir ļauts strādāt savā specialitātē, un tas neparādās nekur, nedz mūsu grozījumos, nedz arī komisijas tekstā. Un visbeidzot, pavisam īsi es vēlētos parunāt par vienu specifisku jautājumu, kas attiecās uz medmāsām īpaši terapijas jomā. Tomēr šeit ir ļoti specifiska situācija, piemēram, attiecu, tas attiecās uz medmāsām no Rumānijas un Polijas. Vēlētos atgādināt kolēģiem, ka tās medmāsas, kuras ir ieguvušas diplomu un kuras ir saņēmušas adekvātu apmācību pirms šo valstu iestājas Eiropas Savienībā, viņiem ir jā. Ja parāda certifikāts, kurš pierāda, ka viņām ir bijusi vismaz piecu gadu profesionālā pieredze pēdējo septiņu gadu laikā, un tas parādās 33. un 33. a patreizējās direktīvas punktos. Es zinu, ka situācija Polijā ir attīstījusies, un e, šobrīd šī, šādām medmāsām tiek piedāvāta papildus apmācība un profesionāla apmācība, lai šīs direktīvas prasības varētu tikt izpildītas. Arī Rumānijā ir notikušas kvalitatīvas izmaiņas un būtiska medmāsa daļa, kuras ir ieguvusi augstāko medicīnisko izglītību, līdz septītajam gadam šobrīd ir papildinājuši so, savu medicīnisko izglītību. Un e, tieši Rumānijā, lai sagatavotu vispārīgās prakses medmās, ir veikti papildus pasākumi. Patiesībā šīm māsām Rumānijā ir samērā laba situācija un nav, netiek uzskatīts, ka viņām piedāvāta apmācība ir neadekvāta. Iespējams, ceru, ka tas nebūs pārāk specifiski. Varbūt, ka padomi varētu Polijas un Rumānijas medmāsām piemērot sava veida īpaši izņēmumi, piemēram, trīs gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā un nevis piecu gadu pieredze septiņu gadu laikā. Pēc manām domām tas pilnībā atbilstu vienādas attieksmes principam, kas tiek piemērots vienotajā tirgū. Jebkurā gadījumā es vēlētos apsveikt Veriņo kundzi, un es ceru, ka gala beigās mums izdosies vienoties par lieliskiem kompromisiem. Paldies! Un tagad Emma no ECR lūdzu. Paldies! Kā jau es teicu, es jau iepriekšējā viedokļa apmaiņā es jau teicu, ka man patīk gan direktīva, gan man patīk arī referentes izteiktie vispārīgie komentāri. Un es nākšu klajā ar vairākiem grozījumiem, un, protams, es uzskatu, ka uh, No mūsu politiskās grupas raugoties, svarīgi ir tieši profesionālismu sastarpēja atzīšana. Mani grozījumi galvenokārt iet par profesionāļu pārvietošanās veicināšanu, un tomēr ir jānodrošina adekvāts līdzsvars, lai būtu adekvāta uzraudzība. Varbūt vissvarīgākais moments ir saistīts ar caurskatāmības mehānismu, un es esmu iesniegusi vairākus grozījumus, kas attiecās uz 59. punkta uzlabošanu, kurā runa iet par profesijām dalību valstīs. Tā nolūks ir novērtēt, piemēram, varbūt, ka dažādi, varbūt ir dalību valsts, kuras liedz konkrētiem speciālistiem pieeju konkrētās dalību valsts tilgu, tirgumu, un tas traucē attīstību un vienotā tirgus attīstību. Uh, Runājot par informācijas mehānismiem, tad eh, arī es iesniegšu grozījumu, kurā runāšu par to, ka ja kādam speciālistam netiek ļauts īstenot savu profesiju, tad eh, šķēršļiem ir jābūt novāktiem. Un eh, Protams, likumdošanai ir jābūt ārkārtīgi striktai aizsargājot pacientus, un tomēr es vēlētos, lai mēs eh, paskatītos uz šo situāciju arī no cita viedokļa. Un eh, par desmito pantu runājot direktīvā, es uzskatu, ka vajadzētu runāt arī par sociālajiem darbiniekiem, tātad gan veselības aprūpas, gan sociālie darbinieki, un tādējādi tiktu runāts par visiem pacientiem. Uh, Protams, ka apmācībā ir jātiek piemērotam elastības principam, un mēs nevaram iejaukties dalību valstu jomā, dalību valstu lauciņā, kā tiek sagatavotas profesijas. Nav jau, nekāds nolū, nav jau nekāds noslēpums, ka es esmu skeptiski pret tā saucamajām profesionālajām kvotām, un eh, tas darbosies tikai tad, ja būs arī citas sistēmas adekvātā darbībā un savos grozējumos es eh, esmu teikusi, ka to vajadzētu varbūt eh, uzsvērt uz brīvprātības principiem tādās profesijās, kur tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Es uzskatu, ka tiešām tam ir jābūt pēc profesionāļu pašu pieprasījumu un nevis uzspiestam no augšas. Profesionālā karteņa, tas varētu pātrināt šo procesu, bet šī karteņa nedarbosies pietiekam adekvāti, ja tā, ja tā netiks piešķirt pietiekam ātri. Un eh, es tiešām vēlētos pateikt, ka kaut arī komisija ir izvirzījusi vairākas eh, vairākus, eh, graf, vairākus termiņus. Es nezinu, vai to būs iespējams izpildīt. Runājot par valodu pārvaldīšanu, es atbalstu direkt, direktīvas tekstu, un tomēr mēs nedrīkstam noteikts profesionāļus atrunāt no darba darīšanas, un eh, arī darba devējiem ir jāuzņemās sava atbildība. Katrā ziņā mums ir jābūt uzmanīgiem, kādā veidā mēs to noformulējam. Tātad tā saucamie valodas testi būs profesijas, kurās tas būs um, šādi testi, par tiem būs jāmaksā, un tas varētu noteiktās profesijās izraisīt problēmas. Par tā saucamo dalīto pieeju, par to jau šodien izskanēja teiktais. Uh, jau sākotnējā ziņojumā, kurā mēs konsultējāmies ar veselu virkni iesaistīto pušu, tad šī te daļēja pieeja daļā sektora tika uzskatīta par nevajadzīgu. Un eh, tiešām es uzskatu, ka tas eh, mums radīs vairāk problēmu nekā kaut ko atrisinās. Līdz ar to Es eh, pieturēšos pie savas nostājas un pieturēšos strikt, es vēlos to svītrot. Iespējams, ka arī būs dalība valsts, kuras pieprasīs izņēmumu, lai atkal, atkal mums būs tātad likumdošana, kurā būs izņēmumi dalību valstīm, un eh, iespējams, ka to vajadzētu izskatīt gadījumu pēc gadījumu. Un tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu svītrot, svītrot daļēju pieeju. Ir arī citi grozījumi, kurus esmu iesniegusi, bet eh, šeit teiktais bija tas, kas man liekas vissvarīgākais. Bet eh, esmu pārliecināta, ka ar ēnu referentiem un Verņē kundzi mums izdosies vienoties par lieliskiem kompromisiem, jo ir svarīgi, lai tiešām profesionāli, lai tiešām speciālisti Eiropā varētu brīvi pārvietoties. Paldies! Thank you! Paldies! Un tā kā vairāk neviena ēna referenta nav, Es tagad varētu dot vārdu pārējiem runātājiem. Tātad, Vandra Kampa kungs, lūdzu. Mevrouw de voorzitter, eh, dank u zeer. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Piebilstot iepriekšējai runa, iepriekšējās runātājs teiktajiem, es gribētu vērst referents uzmanību uz uh, kvalifikāciju dokumentiem medicīnas personālam. Tīpaši Vācijā un Nīderlandē šobrīd ir jautājums, vai te būtu vajadzīgi 5 vai 10 gadi. Vācijā un Nīderlandē šo pieredzi uzskata, ka vajadzētu būt 10 gadiem, bet ja būtu 12 gadi, tad kā tad mēs skaitītu? Tas ir tas izšķirošais jautājums. Vienkāršāk un īsāk es to nespēju noformulēt, un ja jums ir skaidra atbildu šo jautājumu, tad mēs problēmu esam atrisinājuši. Paldies! Thank you. De... Paldies. Vailes kundze, lūdzu. Jā, vielen dank, Frau Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vēl vienreiz, kā jau iepriekšējā sanāksmē arī darīja, atbalstīt mūsu referenti. Es piekrītu lielākajai daļai viņas ziņojumu, bet man ir uh, tikai dažas piezīmes, ko man ir grūti noformulēt eh, grozījumu veidā, nu, piemēram, attiecībā uz 35. Tas ir grozījums, kur ir runa par pilnu laiku. Nu, varbūt es varētu to, vienka, varētu to vienkārši atsaukt, un, ja varētu atstāt komisijas tekstu, tas būtu pats vienkāršākais risinājums. Attiecībā uz 59. attiecībā uz 500 vēlamajām stundām vecmātēm, nu, tas nav tāds realistisks skaitlis, nu tad varbūt labāk vajadzētu ņemt komisijas sākotnējo priekšlikumu, kur vispār nekādas stundas nav minēts. Varbūt par to varam parunāt. Es arī atbalstu Busaikungu teikto, ka vajadzētu padomāt par līdzšinējiem ierobežojumiem un uh, par šīm te īpašajām prasībām attiecībā uz Polijas un Rumānijas strādājošajiem. Šai, šajā brīdī vajadzētu atsaukt šīs prasības un tās pielīdzināt. Es esmu atvērt šajā jautājumā un tā kā komisija nobeigumā arī izteiksies, tad varbūt es varētu uzklausīt arī uh, pamatojumu, kāds tad ir šim te īpaš, šai te īpašajai prasībai, jo parlamentā jau uzskat, ka to vajadzētu svītrot. Ja jūs no juridiskā viedokļa domājat, ka tam noteikti ir jāpaliek tekstā, tad varbūt jūs varētu pastāstīt kaut ko par to tuvāk. Es gribētu iesniegt vairākus grozījumus, bet visi tie ir vienā virzienā, līdzīgi kā Rūskundas teiktajā. Es gribētu visu to ko mēs iepriekšējā direktīvas pārskatīšanas procesā izstrādājam attiecībā uz duālo sistēmu un kas tagad mainīs šo tendenci, es gribētu, lai mēs vismaz atstātu to tās tendences nemainīgas. Es negribētu, lai mēs šeit spērtu soli uz atpakaļ, jo tas nozīmētu soli uz atpakaļ visās debatēs, un to mēs nevaram uh, nekādīgi pamatot šajā brīdī. Šajā duālajā sistēmā Vācijā mēs varam ietvert arī daudzus jauniešus, kuriem ir grūtības pabeigt mācības, un tāpēc vajadzētu arī turpmāk atļaut izmantot šādu sistēmu. Ko es vēlos vēlreiz atbalstīt? To, ka jūs attiecībā uz medicīnas personālu aprā, at, esat atbalstījusi šo principu, ka ir jābūt 12 uh, uh, mācību gadiem. Es neesmu Vaisgarbers kundzes priekšlikumu redzējis, būtu labi, ja jūs to izplatītu. Nu, varbūt, ka tad Vācijā mums būtu nedaudz vieglāk cīnīties par šiem jautājumiem, un uh, mēs varētu oponēt attiecībās tiem jautājumiem, kas tagad mēdījos tik plaši tiek atspoguļot. Es domāju, ka nebūtu pareizi, ja mēs Vācijā argumentējam, ka ir pārāk maz jaunu vīriešu un sieviešu, kas darbotos šajās te medicīnas profesijās, un tāpēc mēs nedrīkstam prasības paaugstināt. Manuprāt, gluži otrādi. Tas, ka trūkst kvalificēts darba spēks. Šāda tendence ir visur Eiropā, ne tikai Vācijā, tas ir redzams visur, un to vislabāk var atrisināt padarot šo te profesiju pievilcīgāk ar pilnīgi visiem pieejamiem resursiem. Mēs zinām, ka Vācijā un droši vien arī citur trešdaļa profesionāļu neturpina darboties apgūtajā profesijā, jo viņi nav apmierināti vai no nu ar apmaksu vai ar profesionālo novērtējumu bet es domāju, ka būtu labi, ja mēs Vācijā un citur arī padomāt par to, kā mēs šo sistēmu varētu izmainīt, uzlabot, varbūt tādā virzienā, kā to ir darījusi Austrija. Un es domāju, ka Vācijai tas būtu stimuls par to padomāt, un būtu labi, ja mēs paliktu pie tā un varētu kaut kādā veidā palīdzēt, lai varētu eh, iet uz priekšu arī tās divas valstis, kuras varbūt nav vēl guvušas tādas panākumas Eiropā. Paldies! Thank you. Then, uh, Andes. Paldies, Švāba kungs. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu teikt paldies Vernau kundzei par šo sagatavoto ziņojumu. Tas tiešām ir kvalitatīvs. Bet, nu, diemžēl te vēl ir vairāki punkti, kas tomēr man šķiet precizējami. Un eh, saskaņā ar mūsu ēnu referents teikto, arī man gribētos vēl tos uzlabot. Bet es pilnībā piekrītu kopējam mērķim, tam galvenajam mērķim. Un, un pamatmērķis, eh, par ko mēs visi esam viensprāts, ir tas, ka mums ir vajadzīgs atvērtāks Eiropas darba tirgus, jo manā reģionā 2000, ko, 2005. gadā ar iekšējo tirgu, arī ar Gepkārtas kundzes uh, līdzdalību mēs tā kā izveidojām, un arī 2020. gadā mēs gribētu, lai mums būtu šie te nosaktas šīs te vajadzības, tā kā līdz ar to es gribētu teikt, ka tas ir tāds eksistenciāls izaicinājums. Mēs jau ar komisiju esam norādu vienisprātis, ka uh, 85% Eiropas iedzīvotāji jūtas apmierināti ar to savu dzīves vietu, kur viņi šobrīd dzīvo, lai gan varbūt nodarbinātības jomā viņiem nav tik spoža situācija. Un eh, tāpēc mums vajadzētu padarīt šo te darbu tirgu Eiropā tik caurlaidīgi, cik vien iespējams. Dalība valstīs ir dažādas tradīcijas, dažādi noteikumi, un es nezinu, vai uh, vai citu valstu pārstāvi tik interesēti uzklausīt to, kas man ir sākāms. Mēs te meklējam kompromisus attiecībā uz duālo izglītību. Piemēram, ja mēs iemācamies eh, slimnīcā strādājot eh, šo te darbu un nevis tikai skolā, un es domāju, ka tas varbūt nav tik svarīgi, ka tādas iespējas ir Vācijā, Austrijā vai Nīderlandē, tas būtu svarīgi visā Eiropā. Ir vajadzīgs kaut kāds praktiskais um, ievads un, un, protams, ir jādod iespēja arī cilvēkiem studēt. Te nevajadzētu tā izdalīt atsevišķi, un kā Rūls Kūdus jau sacīja, mums vajadzētu paturēt abas šīs iespējas spēkā, un tāpēc es priecātos, kā Grips Kundze jau sacīja, ja mēs 31. pantu varētu izstrādāt kopā no jauna kopā ar Vaisgerbers kundzi. Nekas jau nav ideāls, bet es domāju, ka beig beigās nonāksim pie laba rezultāta. Tad nākamais punkts no komisijas viedokļa ir vajadzīgs tāds vispārīgs regulējums, un jūs, referents kundze, jau sacījāt, ka dalība valstis atsevišķos gadījumos var noraidīt šo te daļēji piekļuvi profesionālajai apmācībai. Un Protams, uzņem, uzņēmē valstī e, š, tas var radīt problēmas, ka tas pamats tiek noteikts izcelsmes valstī. Bet es domāju, ka vajadzētu tomēr atļaut šādu daļai piekļuvi, bet varbūt nevajadzētu balstīties uz to, ka, ka dalība valstis šādu daļai piekļuvu var nepiešķirt, bet gan uz to, ka tās var piešķirt šādu daļai piekļuvu atsevišķos gadījumos. Treškārt, notāri vispār ir izņemti no direktīvas aptvērumu vismaz jūsu tekstā, un mēs ar kolēģi Kāras un vēlamies, lai notāri, kurus līdz šim kur jautājums tika apskatīts primārajā likumdošanā, te tiktu iekļauti, lai nodrošinātu viņiem attiecīgu aizsardzību. Nevajadzētu viņus pilnībā izņemt no iekšējā tirkus regulējuma. Attiecībā uz pakalpojumu, sniegšanas brīvību viņus varētu tur izņemt, bet šajā situācijā viņiem tomēr ir jādod tiesiskā aizsardzība, kāda viņiem ir vajadzīga. Tā kā varbūt, ka varētu šeit saskaņot uh, pozīcijas starp jums un komisiju, lai kaut ko darītu lietas labā. Ir vēl arī citi komentāri, es par vienu no tiem gribētu runāt, un tas ir jautājums par to, kā rod šī te kvalifikācijas uh, kārte. Un uh, jūs jau teicāt, ka tajā būtu atzīstamai visai Eiropai. Man ir jautājums, kurš var šo Eiropas uh, profesionālo apliecību izdot dalībvalstis, cik daudz dalībvalstis vai tās ir. Varbūt varētu kaut ko precīzāk pateikt tātad šīs te pro, par, šo te profesionāl, par šīm profesionālajām kartēm, par aptiekām un par uh, gidiem jau te tika runāts. Neteikšu vairs ne par, neko par to un paldies par jūsu uzmanību. Thank you. Paldies. On behalf, I would like to uh, Paldies, es no savas puses gribētu pateikties referentē par ļoti labo darbu, gribētu viņu apsveikt. Es saprotu, cik grūti ir uh, apvienot ne tikai dažādas politiskās tradīcijas un viedokļus, bet arī nacionālās tradīcijas, kas ir tā ļoti delikāti jautājumi šajā ziņojumā. Es domāju, ka jūsu darbs virzās pa pareizo ceļu, vismaz, ja es to vērtēju no sava skatu punkta. Gribētu parunāt par pāris jautājumiem, kas man pašai šķiet ļoti delikāti un ļoti svarīgi. Pirmkārt, dažos gadījumos man ir iebildes par automātisko kvalifikāciju atzīšanu, proti gadījumos, tad, kad ir runa par tādām jutīgām profesijām. Uh, Un es ceru, ka mēs referenti varētu parādzīties uz dažām definīcijām, ko varētu izstrādāt. Un piedodiet, ka es šoreiz nebūšu tik ļoti liela Eiropas uh, tirgus atbalstītāja. Man liekas, ka te ir viena problēma, kuras saskat ar definīcijām. Tāpat arī ir daļai piekļuvu profesijai. Jūs esat jau diezgan tālu ceļu veikus, lai šo jautājumu risinātu. Un, nu, protams, jautājums, par ko te ļoti plaši diskutēja, kas ir saistīts arī ar citiem punktiem, ir eh, medmās kompetence un kā risināt šo jautājumu. Personīgi es iestājos par 12 gadu atbalstu, atbalstīšanu. Es zinu, ka nu, vismaz mūsu nacionālās interesēs ir, ir šādi, jums ir citas nacionālās intereses, nu, raudzīsimies, lai atrast kaut kādu kopsaucēju, kam uh, visi varētu piekrist. Un tā kā es neesmu, nepārstāvu kādu plaši runāt runātu valodu Eiropas Savienībā, tad jūs arī saprotat, ka valoda jautājums man ir ļoti svarīgs. Un tas ir cilvēkam ļoti nozīmīgs. Paldies par jūsu darbu, un es domāju, ka mums būs ļoti konstruktīvs un labs kompromiss. Paldies! Tagad es eh, vēršu uzmanību raugos uz komisijas pārstāvus Jurgens Diets, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs, centīšos runāt īsi, jo šīs fails tiek apspriests jau otro reizi. Mēs apsveicam Verņo kundzi ar šo ziņojumu, tīpaši attiecībā uz Eiropas profesionālo karti. Tā ir ideja, kas izriet no šīs komisijas, da komitejas darbu. Komisārs Barņē ir šo ideju atbalstījis, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi ievērot konsekvenci šeit un politikā. Mums ļoti būtiski ir panākt, lai šīs instruments būtu vienkāršotāks, jo ja beigu beigās teksts būs ļoti sarežģīts un tur garāki termiņi un dažādas problēmas, tad mēs neko ar to nedo, nepanāksim. Ir jāvienkāršo atzīšanas procedūras. Mums arī Tas ir vislielākais pārbaudījums. Izteikšos precīzāk. Atļauju, pārbaudītu atļauju sniegšana, tas nenozīmē mums to, ka ārsts uzreiz var sākt strādāt. Tas nozīmē to, ka ārsts pēc tam, kad viņa valodu zināšanas ir pārbaudīts un kad viņš ir reģistrēts, viņš varēs sākt strādāt. Mēs vēlamies norādīt, ka profesionālās kvalifikācijas uh, ir ļoti liels solis solvit sistēmā. 50, vairāk nekā 40% ir saistīti ar profesionālajām kvalifikācijām, un tas attiecas ne tikai uz ārstiem un inženieriem. Uh, Ja mēs nesaņemam četru mēnešu laikā atbildi, ir nepieciešams seši mēneši, viens gads, lai tikai saņemtu atbildi par kvalifikāciju atzīšanu. Mums ir nepieciešama metode, lai dalību valsts iekustinātu. Saprotiet, ka, es saprotu, ka tas nav viegli, bet ir argumenti no abām pusēm, un mēs esam priecīgi dot savu pienesumu, lai šo lai sniegtu precizējums, lai izvairītos no juridiskās neskaidrības un lai uh, lai eh, tik tiešām nerastos šīs te problēmas, lai mūsu mērķis nav panākt to, ka doktors jau rītdien varēs sākt strādāt citā valstī. Tālāk, eh, mobilitāte uz laiku, te mēs eh, uz 35., 37. un 40 grozījumu koncentrējamies. Legribs kundze arī pagājušajā reizē uzdeva jautājumus, lai gan mēs zinām, ka šī mobilitātes noteikumi ir samērā jauni. Tas ir tāds jaunievedums 2005. gada direktīvā. Ja parlaments vēlas tos mainīt, tad mums ir jābūt piesardzīgiem, jo tās ir izmaiņas vienu, divu gadu laikā, tātad relatīvi īsā laika periodā, un tāpēc mēs esam bijuši daudz piesardzīgāk šajā ziņā. Šie trīs grozījumi te arī mēs esam saskatījuši problēmas, piemēram, par uh, dāņu slēpošanas instruktoru, kurš, piemēram, vēl strādāt Itālijā, viņš nevar to tik vienkārši izdarīt, un mēs redzam, ka tur ir problēmas. Es domāju, ka tas pats attiecas arī uz pilna laika darba darītājiem un daļēji laika darītājiem. Iedomājieties, cik daudz cilvēki strādā Briselē, dzīvo Briselē, strādā Parīzē vai Ķelnē un tā tālāk, un tad tas mobilitātes jautājums tiešām ir ļoti aktuāls. Tad ir 40. pāns par apdrošināšanu. Mums ir jāpārbauda, mums jau ir saistības uzrādīt apdrošināšanas polis, un tas ir direktīvā, nu kāpēc jāiet vēl tālāk? Nu, mēs jebkurā gadījumā esam priecīgi debatēt par to nākotnē, tā ka būs viss darbs pabeigts, tad daļēji piekļuve. Uh, ka galvenais iemesls, un to nav izdomājusi Eiropas komisija, ir tā, ka ir tiesās aizvien vairāk lietu ierosinātas, tā skaitā par medicīnas darbinieku kvalifikācijām. Ir jautājums, kādas profesijas ir ieinteresētas, tur jau ir tur kaut kāda elastība sniedz. Es gribētu teikt, ka inženieri ir ļoti ieinteresēti šī jautājuma atrisināšanā, un tāpēc es esmu nedaudz pārsteigts, un esmu nedaudz arī skeptisks, ka tam būtu vairāk jātiek piemērotam kā izņēmumam, nevis kā likumam. Bet mēs esam priecīgi saņemt grozījumus, kas to varētu padarīt precīzāk. Un man ir diezgan liels pārsteigums redzot, ka attiecībā uz inženieriem šī daļējā piekļuva ir spēkā, bet uz arhitektiem nē es esmu pārsteigts, bet nu varbūt kaut ko nesaprot. Mums ir nepieciešama juridiskā skaidrība, jo cilvēki to prasa, un uh, Eiropas tiesā nemitīgi tiek iesniegts prasības šajā sakarībā, un uh, mūsu uzdevums ir sniegt šo juridisko skaidrību. Mēs apsveicam arī to, ka Verņo kundze ļoti lielā mērā atbalsta ka to, ka kaut kas ir jādara uh, stažieru labā. Mēs esam priecīgi sniegt arī informāciju šajā ziņā. Šeit mēs runājam par jauniešiem, kuriem draud bezdarbs Eiropā, un kur tad viņiem doties un kādu vēstījumu viņiem sniegt. Mums ir jāpalīdz viņiem, un es domāju, ka ja mēs viņiem varēsim palīdzēt, tad uh, mēs būsim izdarījuši kaut ko labu jauniešu labā, kas ir mobila Eiropā. Tad vēl par palīdzības centriem un vienotā kontaktu, vienotiem kontaktpunktiem. Es gribētu atgādināt, ka šis kontaktpunkts ir elektronisks kontaktpunkts, jūs nosūtat e-pastu un saskaņā ar pakalpojumu direktīvu jūs saņemat atkal atbildi pa e-pastu. Mēs domājam, ja jums ir kvalifikācija un jūs nezināt, vai kur to darīt, un jūs vēlaties parunāt par to, tad jūs varat vērsties šajā te palīdzības centrā un saņemt palīdzību. Par notāriem. Es domāju, ka beig beigās arī mēs būsim pragmatiski, mēs vēlamies rast risinājumu, bet es domāju, ka te mēs esam starp diviem, divām, divās frontēs. No vienas puses mēs saprotam, ka tā, tās ir beigas profesijai, no otras puses ir jābūt piesardzīgiem. Un tāpēc mums ir jāatrod šis zelta vidusceļš. Es domāju, ka ideja, kur prezentēja Švāba kungs, ir interesanti, mums vajadzētu to papētīt attiecībās to, kāds tur varētu būt sekas, bet te, me, te nu mums jādomā, kā mēs varam panākt tādu kompromisu un lai arī šīs profesijas pārstāja mums tā kā piekristu. Automātiskā atzīšana un 75. grozījums. Tas mums ir no, ļoti nopietnas jautājums. Mēs saprotam, ka vienotā tirgus akts viens, un tā ir tā prioritāte. Mēs vēlamies tiekties uz lielāku mobilitāti, bet automātiskā atzīšana ir veids, kā atvieglot mobilitāti. Ja mēs padarīsim automātisko atzīšanu par sarežģītāk process, tad vai tiešām tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt vienotā tirgus kontekstā. Tā kā paldies jums, referents kundz, ka esat atkal šo jautājumu skārusi, jo mēs jau desmit gadu, desmitiem gadu cīnamies par šo automātisko atzīšanu, un es domāju, ka šī darba rezultāti ir ļoti labi. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi medmāsas. Un, protams, neaizmirsīsim arī vecmātes, jo daudz no jums te pieminēja medmāsas, bet tas skar arī vecmātes. Pirmkārt, 12 gadi profesionālās apmācības. Ja mēs būtu ņēmuši vērā bērnu dārs, tad jau sanāktu, ka medmāsiņas būtu 16, 17 gadus vecas, bet neviens jau nevēlas saskarties vai redzēt, ka ar visu šo atbildību slimnīcā uzņem 16, 17 gadus vecas medmāsiņas. Mēs apzināmies, ka tā ir nopietna programma, un mēs arī šeit vēlamies rast kompromisu. Es te dzirdēju jēdzienu kompetence, tas ir interesanti, un mēs uh, pavisam noteikti vēlamies arī dot savu pienesumu. Gaugalā beig beigās jau būs jāpanāk kompromiss. Es domāju, ka mans pēdējais komentārs. Nu jā, te mēs dzirdējām par Polijas medmāsām un Rumānijas medmāsām Buzai kungs iznāca klājā ar šo argumentu. Tie ir elementi, kas nav ietvert komisijas priekšlikumā. Mēs izsludinājām izvērtējumu savā priekšlikumā. Mēs vēl neesam pieņēmuši galīgo nostāju šajā jautājumā, bet es gribētu minēt divus argumentus. Runājot par polijas medmāsām. Tā ir de, tās ir debats, kas turpinās starp dalību valstīm un poliju tās turpinās jau vairākus gadus, ir eksperti par to izteikušies, bijušas daudz tehniskas diskusijas. Un Polija pievienojās 2004. gadā. Ja kaut kas tiek atcelts, tad tas um, būtu spēkā no 2015. un 16. gada. Uh, Par Rumānijas medmāsām mēs uzklausījām arguments, bet salīdzinoši ar Poliju šis gadījums tātad ir ļoti svaigs, jo Rumānija arī pievienojas Eiropas Savienībai vēlāk nekā Polija. Tā kā mums ir jāpēc šis jautājums, jāskatās, kā dalība valsts uz to reaģē, jo Tad mēs pārējām uz pasauli, kurā tiek atvieglota automātiskā atzīšana, līdz ar to dalību valstīm vairs nav tās kontrols pār šiem procesiem. Tas arī viss, ko es gribēju teikt par medmās profesiju un beigšu ar farmaceitiem. Mēs gribētu rūpīgi izpētīt Verņo kundzes ierosinājums par aktivitāšu paplasināšanu attiecībā uz farmaceitiem, vai tas būtu nepieciešams. Mēs, pār, mēs to Mēs skatīsimies, jo mēs neesam pārliecināti. Tad vēl bija arī jautājums, kāpēc komisija ir ierosinājusi svītrot 21. pāns 4. punktu. Tas attiecas uz jaunu aptieku atvēršanu. Es zinu, ka ir divas dalība valstis. Es jums atgādināšu par anekdoti. Šīs, šī parlamenta lūgumrakstu komitejā bija gadījums par Francijas pilsoni, kas gribēja atvērt aptieku Anglijā, bet viņš to nevarēja izdarīt, tāpēc, ka pašreizējā direktīva to liedz. Farmācijas tirgus ir ārkārtīgi sarežģīts, bet es domāju, ka mēs eh, varam gaidīt arī labus risinājumus šajā jomā. Liels paldies par jūsu uzmanību. Nobeigumā gribētu teikt, mēs domājam, ka šī komiteja ir uz pareizā ceļa, un mēs tiešām jūs varat atbalstīt, cik vien tālu jūs to vēlēsieties. Paldies! Thank you. Uh... Paldies, saka priekšādātāji. Nu tad došu vārdu atkal referentai. Lūdzu, Bernadette. Merci, madame la... Paldies, priekšādātāji. Nu, centīšos pavisam īsi rēģēt uz visu teikto. Mums, protams, vēl nākamie ziņojumi, kas jāizskata pirms koordinātoru sanāksmes. Tātad atzīmēju visas šīs pārdomas, ko izteica kolēģi. Tieši tāpat kā iepriekšējo reizi kā noslēguma punktu izvēlos teikt, ka profesionālās kartas, jūs jau nebūsiet pārsteigti, man šķiet joprojām instruments, kas ir ļoti būtisks, ne tikai tāpēc, lai atvieglotu profesionālu atzīšanu tajā profesionāļiem, kad tie pārvietojas pa Eiropu un lai veicinātu mobilitāti, un tas ir svarīgi jauniešiem, lai viņi varētu profesionāli ceļot, bet, manuprāt, tas ir vienlaicīgs svarīgs instruments arī tieši pilsoņiem Es domāju, ka visi esam viensprāts, ka šis instruments jāaizsargā. Tāpat arī varu atbalstīt komisiju, tad, kad tā runāja par automātisko atzīšanu, ir taisnība, ka šī automātiskā atzīšana rada liels problēmas. Problēmas profesionāļiem, problēmas valstīm, bet tāpat laikā mums ir jādomā ar galvu un jāskatās uz to, ka faktiski uh, mobilitāte šobrīd nav vēl tik būtiska, nav tik plaša, bet tā kļūs arvien plašāk savos apjomos. Un tāpēc šis princips mums jāpatur prātā. Jāpatur prātā, jāatceras, ka mums jāspēj atvieglot mobilitāti pozitīvi, profesionālu iemeslu dēļ veiktu mobilitāti un mūsu pilsoņiem. Es domāju, tas ir svarīgi. Jā, Piekrītu arī visiem, kas runāja par šiem delikātiem jautājumiem, par daļai piekļuvi, par izgl divējo izglītību, tātad akadēmisko, profesionālu, lai tālāk diskusijas turpinās. Tieši kā jau es teicu, ka būs acīm redzam vajadzīgs mazliet vairāk laika, lai to apspriest, jo tie ir tādi temati, kas ir izšķirīgi šai direktīvai, un nevaram tos sasteigt. Nedrīkstam neizmeklēt jautājumus, kas varbūt rada kaut kādas problēmas, un tā tā redzējām iepriekšēju reizi, ka ir vajadzīgs skaidrs līnijas pārskatāmība visiem pilsoņiem. Protams, arī atbilstīgiem varas iestādām struktūrām, vienalga, vai tās būtu profesionāls struktūras vai kādas citas. Un tas jau, šis jautājums nav viegls bet mums nav taisnība, ties, nav uh, tiesību šeit pieļaut eh, kļūdas, jo šis ir viens no vienotā tirgus pamatpīlāriem. Un turklāt tas ļauj arī pilsoņiem mums uzticēties. Paldies, paldies, jebkurā gadījumā pilnīgi visiem kolēģiem. Jūsu darbs man ir ļoti palīdzējis, un esmu saņēmis atbalstu no pilnīgi visām politiskajām grupām, un tā lieliska sadarbība bija arī starp iestādēm. Paldies, turpina priekšsādātāji. Nu, nevar nepateikt beigās, ka situācija būtu daudz vieglāka, ja mums būtu izglītības kompetences un obligātie līmeņi arī šajā izglītības jomā, bet, nu, tas jau ir cits stāsts, acīm redzam. Nu, tātad šo jautājumu beidzam izskatīt un tad pārējiem pie 11. darba kārtības jautājumu. Atvainojos vēl par 10. gribēju teikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. oktobris. Grozījumus apspriedīsim 6. novembrī. Kompromisus apspriedīsim 27. novembrī. Tātad ir beidzam izskatīt desmito darba kārtības punktu, pāriem tālāk pie 11. Un tā, tas ir jautājums par Eiropas transporta tīkla attīstību. Vispirms došu vārdu mūsu atzinumu sagatavotājiem Sergio Gaetano Koferati. Bet, godātie kolēģi, dodoties prom, lūdzu ievērojiet klusumu, tā lai mēs varam turpināt darbu un dzirdēt to, kas sakāms referentam. Thank you. Paldies. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas piedalījušies darbā tiešā veidā debatēs. Un es to nesaku tikai tā formāli, tikai tāpēc, ka to visi man steigt, bet gan tāpēc, ka man tiešām burtiski pārsteidz to, cik milzīgi interesi kolēģi izrādīja šai darbā. Un cik ļoti vēlējās dot savu ieguldījumu, it īpaši pretrunīgākos punktus skatot. Un diskusiju rezultātā mums tāpēc ir izdevies rast kompromisus, kas, manuprāt, varēs eh, atbilst tām prasībām, kas izvirzītas šī ziņojuma pieņemšanai. Un varēsim samierināt tādas jomas, kas reizēm un nostājas, kas liekas ļoti atšķirīgas. Runājam šeit par piekļuvu transportam un transporta drošumu dažāda veida transporta veidos. Bija jomas, kur mēs jau esam raduši labus risinājumus bet jāsaka, to šos risinājumus nevarēja pilnībā īstenot. Un par to runām iepriekšējās debatēs. Tāpēc, ka bija vairāki punkti, respektīvi četri punkti. par kuriem vienošanās debašu laikā vēl netika gūtas. Un tātad Kas tad tagad ir mūsu priekšā? Manuprāt, ja tas ir dokuments, ko, kas varētu saņemt plašu atbalstu. Īpaši ņemot vēro arī to kolēģi ieguldījumu, kas nebija iesaistīti pēdējās debašu posmā, posmā un ņemot vērā viņa interesi, es gribētu tā ātri iz, izstāstīt jums, kāda tad šie kompromisa grozījumi ir un no kurienes tie nāk. Nu, pirmām kārtām termiņi. Tas bija viens no um, tādiem būtiskākajiem strīdu sāboliem. Beigās nolēmām pieturēties pie komisijas ierosinātajiem termiņiem, ar iespēju tos pārskatīt. Kā daļu no pārskatīšanas e, panta, kā tas bija paredzēts 57. pantā. Tātad mēs pieļaujam iespēju, ka ka dalībvalsts, kas kļūst par dalībvalstu pēc šīs atzinuma pieņemšanas, var uh, izmantot tās pašas iespējas, kas tiek piedāvāts citām. Tālāk, kas attiecas uz koridoru pārvaldību, transporta koridoru pārvaldību. Ļoti liederīgs man likās Ivan Ivanovs kundzes grozījums, jo tādējādi kļuva iespējams strādāt pie domas, uh, ka ir dalībvalsts kopā ar koordinātoru, runa strādājot pie koridoru platformas un tādā veidā izveidojot attīstības plānu konkrētam transporta koridoram. Nu, tas arī ir kaut kas tāds, kas ļauj mums rast līdzsvaru sākotnējās prasībās, kas bija diezgan atšķirīgas. Svarīgākais ir tas, ka šobrīd, lūk, arī uh, apsvērumos ir iekļauts šī ideja, un ir svarīgi to uzsvērt, ka pastāv Eiropas pasažieru platforma. Un visbeidzot, esam panākuši arī, nonākuši arī pie kompromisa par iekšējiem ūdensceļiem. Ko esam panākuši? Esam panākuši ka valsts vai vienas infrastruktūras ietvaros notiekot uzlabojumiem, to raksturojumā tie var laika gaitā iekļauties regulējumā. Un var komisija no jauna apsvērt, vai lūk šāda veida reģiona infrastruktūras var tikt iekļaut aptvērumā. Tas faktiski ir tāds vispārīgi rakstura risinājums visam šim transporta koridoru un transporta tīklu uh, projektu kopumam. Nu, un tāpēc man kopumā šķiet, ka esam panākuši labu līdzsvaru. Tas atbilst mūsu sākotnējām vēlmēm uzlabot un spēcināt šo vienotību transporta tīklos. Un dod pozitīvu ietekmi arī lietotājiem. Par vidi runājot savukārt arī ir gūti uzlabojumi, jo, nu, runājam par infrastruktūrām, kas netiek vienkārši pēkšņi uzceltas zaļa lauka vidū. Nē, lielākoties šīs infrastruktūras tomēr tiek, eh, tiks veidotas jau reģionos un vietās, kur notiek celtniecības darbi, kur ir kaut kāda veida problēmas jau šāda un nevis neskartā dabā. Nu, reizēm, protams, tiek arī ņemt vērā kultūras nozīme. Un tāpēc jārunā tieši ar šīm konkrētajām kopienām par transporta tīklu projektiem. Tāpat arī jādomā par profilaktiskiem pasākumiem, kas eh, ļauj uzlabot savstarpēju cieņu, bet arī ļauj vienlaicīgi koriģēt kaut kādu veidu jau uzsāktus pasākumus. Tas, protams, nozīmē lielāku respektu pret vidi. Uh, un respektu pret vietējās kopienas lēmumiem un vēlmēm. Laika ejot, virzoties uz priekšu, protams, ka jāņem vienmēr vēlā iespēja arī papildināt un grozīt šos sākotnējos plānus, jo var jau iepriekš paredzēt tikai zināmu daļu no eh, nākotnē gaidāmā. Un vienmēr ir dažādi, var pastāv, var rasties dažādi apstākļi, eh, kas, eh, nu, ar labu procedūru var tikt ņemt vērā projektā. Nu, lūk, tāds mans viedoklis, tāda ir šī darba rezultāta, un esmu ļoti apmierināts ar tiem. Protams, ka tālākā attīstība nu, būs atkarīga arī no ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kas iesnieguši grozījumus. Paldies, Sērģio, saka priekšādātāji. Nu tad lūdzu tālāk Ivanova kungs. Es atvainojos. Eh, viņa nav Ivanovs kundze, un es neesmu Ivanov kungs, bet runāju viņas vārdā, jo viņa nevarēja būt šeit. Bet, nu, tā rezultātā, nu, man šodien nāks diezgan bieži runāt. Bet katrā ziņā pirmām kārtām gribēju teikt, ka ir ārkārtīgi liels prieks ar Koferatī kungu strādāt kopā. Viņš ir paveicis lielisku darbu pie šī dokumenta. Uh, To saku Iļienas vārdā, arī tiem kolēģiem, kas ieguld, deva savu ieguldījumu izdā, šajā darbā. Tiešām sadarbība konstruktīva, auglīga ar referentu un tika panākta vienošanās par virkni kompromisu grozījumiem, kuros tiek ņemta vērā arī tautas partijas nostāja ko šobrīd lieku priekšā jums es. Katrā ziņā mēs uzskatām, ka nav īpaši būtisku pretrunu kompromisu grozījumu, es ir tikai viena lieta, un ar to arī sākšu, un tas ir kompromisa grozījums numur desmit, kur tiek teikts, un te es citēju, parāda reāli Eiropas pievienoto vērtību no sociālās, ekoloģiskās un vidas draudzīguma perspektīvas. Es nezinu, vai zaļiem tas ārkārtīgi patīk, Bet man šķiet, ka te tā nedaudz jocīgi tas viss izklaus, izklausās, un tāpēc Ivanovs kundzei liekas, ka mums vajadzētu balsot pret šo grozījumu. Bet, ja neņem vērā šo grozījumu, tad visu pārējo varam atbilst, atbalstīt, jo esam panākuši ar elastīgumu termiņos eh, Eiropas komisija tajā brīdī, kad eh, pārskatīs div, konkrētajā paredzamajā laikā progresu, kas gūts šiem projektiem, varēs nepieciešams gadījumā mainīt arī termiņus. Tas, mūsuprāt, ir ļoti līdzsvaroti Un mums izdevies ja, lūk, pa, ieviest šeit arī tādu panākšanas klauzuli, iespējamību, kas attiektos uz jaunajām dalību valstīm. Par to Iļena ārkārtīgi priecājās. Un visbeidzot, priekšādātās kundze, atzinīgi vērtējumi arī to, ka referents piekritis mūsu priekšlikumam tekstā iekļaut tādu pasāku veicināšanu, kas, piemēram, ir saistīta ar kopējas Eiropas pasažieru platformas izveidi, uzlabojot, piemēram, koordinācijas ar pakalpojumiem, tā lai pasažieri varētu tik, nu, no, no, nu, pasažieriem varētu nokļūt eh, tieši savienojums ar dažādiem transporta veidiem un arī tāpat rezervāciju jomā. Priekšādātājs kundze. Gribu vēlreiz teikt lielu paldies kooperatī kungam par sadarbību un patiešām gaidu ar nepacieštību uzklausīt arī citu ēnu referentu viedokļus. Paldies, Sanders! Nu, es jau tieši domāju, ka diez vai jūs esat Iljana. Tā, nu viss tā arī man jau izskatījās. Nu, labi, tagad Ūla Šmits no Aldi grupas. Thank you, man. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un uh, arī es Vēlētos pateikties Koferatī kungam par lielisko darbu. Mēs esam strādājuši gan krīzes komitejā kopā un arī šeit. Krīze, protams, joprojām valda pār Eiropu, bet sadarbojamies mēs arī joprojām. Man ir vairākas lietas piebilstams. Es no tiesas ticu, un tas varbūt būs sava veida komentārs arī citiem deputātiem šajā komitejā, proti Dalību valstis šobrīd saist un tām vajadzētu būt saistītām ar dažādiem komisijas izvirzītiem laiktermiņiem. Es vienmēr esmu iestājies par elastīgumu. Es nezinu, vai tā tiešām būtu pareizā atbilde patreizajā krīzes situācijā izvirzīt noteiktas laik, laiku termiņus. Tas tikai visu sarežģītu. Teiksim tā, es šaubos, man ir zināms šaubas par šiem laika termiņiem. Runājot par tīkliem, tas nav obligāti jāizpild dalību valstīm, tas, tās ir tikai iespējas, bet es, protams, saprotot, ka eksistē viedokļu dažādība, varu pieņemt panākto rezultātu. Es tiešām uzskatu, ka tiešām pievienotā vērtība Eiropai tam ir jābūt mūsu galvenajam vadmotīvam šo tīklu īstenošanā. Man nav pilnīgi nekas pretim ka mums vajadzētu uzmanību varbūt eh, galvenokārt eh, vērst uz netik blīvi apdzīvotām teritorijām, salām, attālajiem, te, teri, attālajiem reģioniem, bet galvenais tīklu nolūks jau ir izvairīties no milzīgiem sastrēgumiem un tā saucamajiem, tā saucamajiem ahilē papēžiem. Mums ir jārunā par šo tīklu aptvērumu. Protams, ka infrastruktūras integrētas šajos tīklos, šīs diskusijas, manuprāt, jau ir stipri novēlotas. Kā jau es teicu, es uzskatu, ka jūs esat veicis lielisku darbu, un tomēr man ir zināmas problēmas akceptēt 16. un 17. kompromisus. Iespējams, ka man nav varbūt eh, diemžēl, teiksim, Švāba kungs ir ārkārtīgi aktīvs, iespējams, ka es nepiedaru šo aktīvo grupai. Bet, ja mēs vēlamies, lai Eiropā darbotos transporta tīkls ne tikai kravu pārvadājumiem, bet arī pasažieriem, tad es tiešām uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt standartizētus pārvietošanās veidus pa Eiropu. Es esmu šīs idejas spēcīgs piekritējs, un tomēr ar to arī beigšu savu teikto, man ir zināmas šaubas. Uh, Un patiesībā visās mūsu komitejās procedūra ir tāda, ka mēs visu laiku liekam klāt komisijas priekšlikumam kaut ko, kas mums ir svarīgs. Bet iespējams, ka dažkārt mums vajadzētu pārdomāt un nevis likt kaut ko klāt, bet tiešām svītrot no komisijas priekšlikumu šo to paldies. Un tagad uh, Rielas kunga. Paldies, arī es gribētu pateikties par labo sadarbību ar referentu. Uh, mēs neesam vadošā komiteja, tas ir atzinums, un eh, tāpēc es priecāju, es domāju, ka debats par ūdens ceļiem ir nedaudz absurdas, jo tā gal galā nav mūsu komitejas kompetence, un es gribētu piekrist eh, Šmita kungam, jo ir jābūt kaut kādai pievienotajai vērtībai, un tagad nevajadzētu mums tagad runāt par uh, šiem jautājumiem un par apdzīvotajām vietām. Gal galā, lai par to spriež transporta komiteja, tā nav mūsu kompetence un nav arī mūsu vēlme par to runāt, bet es gribētu pateikties referentam, es viņu pilnībā atbalstu, viņš tik tiešām ir padomājis par to, kāds tad varētu būt mūsu komitejas īpašais pienesums attiecībā uz šiem jautājumiem. Man šķiet labi, ka viņš uzstāja, ka termiņš nu, ka ir jābūt tādam laika grafikam un attiecīgi tiek izdarīts arī spiediens. Es domāju, tas ir svarīgi. Es nezinu, vai Švāba kungs runāja par to jau kaut kādu maz brīsniņas neklausījos, ko viņš teica, bet ja jūs domājat uh, par koordinātoru lomu, tad man šķiet, ka tas tik tiešām ir tas pienesums, ko varētu nest dot mūsu komiteju, un es te pilnībā atbalstu referentu runāja par trūkumiem, nu, es īsti nesapratu šo te pusi. Paldies! Andrēs, jūs gribējāt komentēt? Priekšstādātājs kundze. Uh, Vai zaļo grupu un Rīles kundze vajadzē, vēlētos atbalstīt kompromisu tekstu, kurā runa iet par to, tātad es citēju, mums ir jānodrošina pievienotā vērtība Eiropas līmenī sociālā, ekoloģiskā un vidē draudzīgā līmenī. Mēs vēlētos balsot pret to, jo šeit ir atkārtošanās, bet tas arī ir tas, ko vēlējās pateikt manas pārstāvētā kundze. Uh, Prieksēdētāji, labi, Tagad dod vārdu Bielankungam ECR grupa. Paldies, prieks, paldies prieksēdētājs kundze. Manuprāt, šis eh, priekšlikums ir sabalansēts, un, manuprāt, tas skaidri parāda situāciju tādu, kāda tā ir jaunajās dalību valstīs. Ivanovs kundze un mani pola kolēģi jau ir iesnieguši vairākas grozījumus par administratīvo izmaiņu, par administratīvo izmaksu samazināšanu. Mana politiskā grupa atbalsta lielāko daļu kompromisa grozījumu un atbalsta arī referenti iesniegtos grozījumus. Nu, patiesībā ir lieliski, ka šeit ir pamudināts dialogs ar vietējām varas iestādēm un vietējiem iedzīvotājiem jaunu projektu īstenošanā. Jo, protams, mēs saprotam, ka tieši strādājot ar iedzīvotājiem un tos informējot, mums izdosies izvairīties no nepatikas. Runājot par vairākiem grozījumiem, patiesībā ir pievienotā vērtība runāt par tādiem pasažieriem, kuriem ir zināmas problēmas, īpaši ņemot vērā patreizējo grūto ekonomisko situāciju daudzās dalību valstīs. Vēlētos pateikties konferatī kungam manas politiskās grupas vārdā. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Izskatās, ka vairāk neviens ēna referents nevēlas izteikties, un arī komitejas citi deputāti nav pieteikušies kā runāt gribētāji. Tad pārēju pie tā, ka došu vārdu Heralda Raiterskungam no komisijas no pārvietošanās ģenerāldirektorāta. Paldies, prieksēdētājs kundze! Es vēlētos eh, pateikties komisijas vārdā gan referentam, gan jūsu komitejai, gan ēnu referentiem par lielisko darbu. Gan iesniegtie grozījumi, gan īpaši kompromisa grozījumi komisijai ir pilnībā pieņemami un parāda to, cik auglīgs ir bijis referenta organizētais darbs. Īpaši es vēlētos uzsvērt, kāds, cik ļoti labs ir panākts formulējums par laika grafikiem. Patiesībā mēs vēlētos arī ieteikt TRAN komitejai šu, jūsu tekstu redakciju, jo tas ir labāks. Protams, ka mums ir jārunā par koridoru koordinatoru un dalību valstu sadarbību, un nu, arī šeit jūs komiteja ir lieliski strādājusi. Runājot par desmito grozījumu, par to šeit izskanēja vairāk kolēģu debates. Mums ir pieņemama patreizējā teksta redakcija, jo izvērtējot izmaksu seku analīzi, tad, protams, jebkurā gadījumā šajā izvērtējumā tiek jau iekļauta sociālā ietekme, ietekme uz vidu un ekonomiskā. Un tas attiecās uz septīto pantu. Līdz ar to teksts nav pretrunā nedz ar ko, kas ir mūsu principi, bet tiešām to nav nepieciešams šajā tekstā iekļaut. Bet vispārīgos vilcienos vēlētos pateikties konferātī kungam par viņu darbu, vēlētos pateikties visiem komitejas deputātiem un pilnīgi noteikti pateikt Tran komitejai, ka jūs iesniegtie grozījumi tekstuālā ziņā ir labāki. Prieksēdētāji, paldies! Paldies, un tagad, eh, konferātīkungs, jūs esat pavēst lielisku darbu. Ziņojuma pieņemšana Inko komitejā balsojums ir rīt pulkstens, tātad rīt 11. oktobrī. Līdz ar to, ā, nē, es atvainojos, gribēju jau slēgt šo sēdi, kā man komprātīkungam vārds. Lūdzu, lūdzu. Paldies. Paldies, saka konfrontīkungs. Es tikai vēlējos piebilst vienu konkrētu lietu. Es esmu pierakstījis pilnīgi visu kolēģi teikto, esmu atzīmējis visu, kas izskanēja šajās diskusijās. Un eh, lielos vilcienos es piekrītu šeit izskanējušai atziņā, atziņai, ko pacēla Ulu Šmits. Tiešām eksistē tendence tekstu pagarināt, paplašināt, papildināt, tā vietā, lai to apcirptu, ja vēlaties. Tā vietā, lai teksts kļūtu gludāks un tāds e, baudāmāks, mēs to visu laiku papildinam ar austiņām. Desmitais grozījums to pieminēja Švāba kungs. Tas arī ir, varbūt nerunāsim, problemātisks. Tātad e, tā ir zaļo politiskā grupa, ir iesniegušo desmito grozījumu. Un, eh, protams, man ir savs viedoklis par šo grozījumu, un es esmu mēģinājis varbūt pārliecināt pārējos, varbūt ne gluži par manu viedokli, bet gan par to, kas būtu visjākpilnākais šim tekstam. Protams, ka praktiski runājot, mūsu paveiktais ir bijis vērsts tādā virzienā, kādu pievienoto vērtību mūsu ziņojums sniegs komisijas sagatavotajam tekstam. Es personīgi uzskatu, ka tas eh, nemaina komisijas pamatideju, komisijas izvēlētos stūrakmeņus. Tātad eh, galvenais ir tīklu efektivitāte un to ekonomiskā un sociālā ietekme. Par to runā tikpat kā pilnīgi visi grozējumi priekšlikumi bet eh, ja mēs vēlamies to īstenot, tad mums ir jāsadarbojās ar komisiju. Un šeit mēs tiešām uzskatām, ka mums ir e, varbūt jā. Varbūt tekstā mazliet šis tas jāpas, jāpamaina. Un tas arī bija viss. Paldies! Prieksēdētāji! Paldies konferatī kungam, un tagad es tiešām beidzu 11. punktu izskatīšanu. Tas bija pēdējais mūsu darba kārtības punkts, līdz ar to es pabeidzu mūsu šās pēcpusdienas sēdi, noslēdzu to. Vēlētos arī paziņot, ka nākamā sēde ir paredzēta rīt priekšpusdienā. Pulkstens deviņos. Un tagad mēs pārējām pie koordinatoru sanāksmi, kura notiks aiz slēgtām durvīm. Un dod vārdu Hārbor kungam, kurš vadīs koordinatoru sanāksmi. Paldies! Excellent chairmanship. No, nu, I was a bit distant.